Legutko. Tagad mēs pārējām pie priekšlikumiem iecelšanai parlamentārajās komitejās. Nav iesniegts neviens grozījums, un tāpēc paziņoju, ka priekšsēdētāju konferences priekšlikumi tiek apstiprināti. Sīvi. Senora Harms. Harmsas kundze, jums tiek dots vārds. Jā, jā, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vakardien mēs esam saņēmuši ļoti bēdīgu ziņu no Čečēnijas, no Groznijas. Tur žurnāliste Natālija Estimirova tika nogalināta. Viņa tika atrasta mirusi pēc tam, kad viņa tika nolaupīta pirms tam. Un tas notika tuvu, tuvu robežai starp Ingušētiju un Čečēniju. Natālija Istamirova strādāja ļoti nopietni tā, lai atklātu informāciju par to, kas reāli notiek Čečēnijā. Un tāpēc arī mēs varam pieteikt klusuma brīdi, lai pieminētu šīs ārkārtīgi svarīgas žurnālistes uh, piemiņa. Ona hemen böyle vuruldu Sinan. Yeah. Sí, señora Harms. Jā, Harmsas kundze.